verehrte Frau Vorsitzende Costa. Godātā priekšsādātāja Kustas kundze, godātais eh, priekšsādātāja Buzeka kungs, dāmas un kungi deputāti, dāmas un kungi. Man eh, jums jāpateicas par iespēju kā kandidātam pirms eh, Junkera komisija sāka darbu sniegt jums manas pārdomas par to, kā turpināt digitālo darbu kārtību balstoties uh, uz manas eh, priekšgājējas Nelijas Krūzes eh, darbu un viņas priekšgājēja darbu. Es zinu, ka digitālā politika ir eh, parlamentam ļoti svarīgs jautājums, un arī komisijai tas ir kļuvis par ļoti svarīgu jautājumu, un šeit mums ir izaicinājumi uh, kur uh, ir vēl daudz darba jāpieliek. Pēdējos piecos gados es centos uh, enerģētikas politikas eiropeizāciju veicināt. Infrastruktūra, gāzes un elektrības tirgus pabeigšana, uh, atjaunojumās enerģijas, drošības jautājumi un citi. Ne jau visi politiskie jautājumi kas ir saistīts ar sabiedrību un ekonomiku, ir jārisina Eiropas līmenī, bet es esmu pārliecināts, ka veiksmīga digitāla politika ir īstenojama tikai kopīgi un tikai Eiropas līmenī. Tāpēc es uh, vēlos uh, veiksmīgi šeit strādāt, lai eiropeizētu mūsu digitālo politiku. Es ļoti labi zinu, ka uh, Mums ir subsidaritātes princips, tāpēc es šodien un no turpmākajos gados gribētu censties visās jomās parādīt, ka Eiropas līmenī ātrāk un ietaupot izmaksas visu var izdarīt. Kopā ar diviem ģenerāla direktorātiem un citām um, nodaļām esmu no Junkera kunga saņēmis uzdevumu vadīt uh, digitālo darbu, kas būs apvienots darbs. Un šo dienestu apvienošana bija ļoti svarīga, lai varētu vienot īstenot šos uzdevumus. Es pats esmu 26 gadus pavadījis kā langtāga deputāts. Pēc tam es biju izpildsvaras pārstāvis 5 gadus valdībā un 5 gadus komisijā, bet es tik un tā jūtos kā parlamentārietis, un tāpēc ļoti apzināti gribu teikt, ka klāt esošie deputāti no ITRE un KULT un trim eh, konsultatīvām komitejām man ir ļoti svarīgi, un tāpat kā pēdējos piecos gados 18 reizes biju ITRE komitejā un daudz kontaktējos ar deputātiem, un tāpēc uh, Esmu gatavs cieši saskaņot komisijas darbu ar jaunievēlēto parlamentu un uh, ceru, ka jūs atbalstīsiet manu darbu. Uz rakstiskajiem jautājumiem mēs rakstiski atbildējām, bet tas bija tikai sākums šim kopīgiem darbam. Digitālās tehnoloģijas pa maina mūsu pasauli un mūsu dzīvi. Un uh, šīs pārmaiņas ir uh, milzīgas gan darba vietā, gan ražošanā, gan pakalpojumu jomā. Tas attiec arī uz transportu sektoru, enerģētikas sektoru, veselības aprūpi, izglītību un arī uz uh, cilvēku cienīgām vecumdienām. Un mēs piedzīvojam revolūciju. Un šeit Eiropa un dalībvalstis uh, likumu un regulējumu jomā uh, ir ar daudziem plusiem, bet salīdzinot ar ASV un citām Āzi, dažām Āzijas valstīm, pēdējos gados mēs uh, neesam īpaši uh, labi attīstījušies, mēs iepaliekam. Un jautājums ir sekojošs. Ja? Digitālās tehnoloģijas tik ļoti maina mūsu un mūsu bērnu dzīvi, kurš tad būs noteicošais, kurš veidos šo, šīs pārmaiņas, eh, kur rodas darba vietas, kur uh, tiek noteikti šī politika, kur tiek radīta pievienotā vērtība nākotnes precēm un pakalpojumiem. Un, manuprāt, šis ir eksistenciāli svarīgs jautājums turpmākajiem pieciem gadiem. IKT sektors eh, sastāda tikai 4 līdz 5% no IKP, bet netieši uh, Eh, tas eh, nosaka, vai ekonomika aug vai neaug. Eh, IKT sektors ir kā tāds centrālais nervs, kas nosaka konkurētspēju rūpniecībā, amatniecībā, pakalpojumu jomā un nosaka arī, vai izglītība un tālāk izglītība būs veiksmīga. Mums ir jāsāk iedzīt attīstītākās valstis, un tāpēc jāskatās, kur ir mūsu plusi un kur ir trūkumi, kur mums ir eh, jāpieņem jauns regulējums un kur nē. Un tāpēc mums ir optimāli jāveido mūsu Eiropas komanda. Tāpēc kopā ar jums eh, turpmākajos trijos līdz sešos mēnešos gribētu apspriest jautājumu, ko risināsim Eiropas līmenī un ko nerisināsim Eiropas līmenī. Uh, kur e, dalībvalsts arī turpmāk būs atbildīgs pašas, kur būs viedās pilsētas un viedie reģioni, kur, kur būtu labāk e, pieņemt lēmums, kurā līmenī, kur valstīm un pašvaldībām uh, vajadzētu uh, iesaistīties un kur nozars pašas, ražotāji paši var veikt kaut kādus uzdevumus. Mums ir jāizveido perfekta uh, Eiropas komanda un jāsadala uzdevumu. Un tad Protams, eh, ir runa par IKT sektoru, bet ir runa par daudz ko vairāk. Kad eh, pagājušā gada septembrī tika atklāta Frankfurtas uh, izstāde, tad tika teikts, ka uh, biedie telefoni uh, ir uh, ļoti svarīgi un uh, un lietu internets eh, ir ļoti svarīgs. Tas eh, automatizē fabriku darbību, savieno dažādas iekārtas, tātad eh, um, ir ļoti satīklota šī jaunā pasaule, bet vai mēs esam tai gatavi? Jo ja mēs neesam vai nekļūsim tam gatavi, tad mūsu uh, industriālā ražošana, kas joprojām daudz ietekmē mūsu reģionus - ķīmijas rūpniecība, mašīnbūvniecība, autorūpniecība, tās arī būs apdraudēts nozars, tāpat kā turisms. Ja citi lems par to, kādi brīvdienu piedāvājumi tiek piedāvāti kam un kā tiek pakalpojumi organizēti, tad mēs būsim zaudētāji. Apdrošināšanas bankas, uh, Šie pakalpojumi e, var tikt sniegt arī ārpus bankām. To var darīt jauni uzņēmumi, kas e, tieši digitālajā pasaulē ir attīstījušies. Ja no IKT e, nozares paraugieties, kur ir lielākie amerikāņu uzņēmumi, tad tie ir 50 līdz 80 uzņēmumus Eiropā varētu pārņemt. Tas nozīmē, ka šeit ir uh, riska potenciāls, uh, ko nevajadzētu novērtēt par zemu. Eiropas dimensija. Paraugdzīsimies uz datu drošību vai datu aizsardzību. Uh, infrastruktūras eh, izveidošanu, kas būtu pārobežu infrastruktūra un saskaņota pētniecība, regulējums, deregulācija, standarti. Paraudzīsimies uz eh, visiem kopīgas rūpniecības politikas jautājumiem. Nacionālās robežas nav loģiskās robežas fragmentētai digitālai politikai. Eiropa kopīgi, Eiropas Savienība joprojām vēl ir eh, spēcīgs tirgus spēlētājs. Mums ir finansiālās iespējas eh, ar budžetu, ko jūs apstiprināt, lai sāktu šo iedzīšanas procesu un eh, stātos konkurencē ar citiem spēlētājiem, gan IKT nozarē, gan visā ekonomikā. Skaidrs ir tas, ka vispirms ir runa par infrastruktūru. Kā mēs varam sasniegt to, lai katrs pilsonis un katrs uzņēmējs, gan frizieris, gan amatnieks var izmantot internetu, kā var uh, to izmantot saziņai, procesu vadīšanai, darba norises organizēšanai. Un tur ir uh, jātīsta mūsu IKT infrastruktūra ar platjoslu arī lauku reģionos un eh, ir eh, jāiekļauj visi uh, Eiropas reģioni šajā infrastruktūras plānošanā. Tam Eiropas budžetā ir zināma līdzekļa, tur ir struktūra programmas, ko var izmantot, un es vēlos panākt, lai IKT infrastruktūras jomā, struktūra programmās uh, būtu vēl uh, vairāk dota loma valstīm un reģioniem, un arī Eiropas savienošanas instrumentā ir pārāk maz līdzekļu. Eiropa padoma šeit pārāk lielus samazinājums ir veikusi, vidusposma pārskats eh, mūsu piecu gadu termiņu vidū, eh, tas ir jāsagatavo, lai izdotos vairāk līdzekļus arī Eiropas Savienošanas instrumenta ietvaros sniegtā IKT infrastruktūrai. Eiropas Investīcija banka EIB, tā ir struktūra attīstības banka, tā šeit ir daudz darījusi, bet uh, noteikti arī guvusi pieredzi uh, turpmākajai finansēšanai. Un jaunais komisijas priekšsēdētājs uh, turmākajos eh, trīs gados eh, piedāvās 300 miljonu eiro investīciju programmu, miljardu eiro. Un eh, tas ir tiešām būtisks apjoms, kas tiks paredzēts digitālajai infrastruktūrai, jo es gribētu teikt, ka vēl uh, pirms ceļu būvniecības un dzelzceļu būvniecības uh, daudz svarīgāka ir modernizācija enerģētikas un IKT infrastruktūrā investīcijas IKT infrastruktūrā rada izaugsmi un ne tikai tādu vieglu uzliesmojumu, bet gan ilgspējīgu izaugsmi. IKT infrastruktūra ir galvenais un uh, svarīgākais pamats Eiropas digitālajai politikai. Otrkārt, uh, ir daudz likumdošanas uh, projekti. Ar interesu izlasīju parlamenta pozīciju, kas ir ļoti kompetenta, kompetenta par uh, komisijas um, likumdošanas priekšlikumiem. Un es gribētu jums uh, pateikt, ka es uh, ar jūsu pozīcijām gribu iet tālākajās sarunās. Uh, Ja Čansklauds Junkers ir pieteicis skaidru laika grafiku, kas e, turpmākajā pusgadā un turpmākajos piecos gados likumdošanas jomā būtu jādara, un es domāju, ka Eiropas parlaments e, šeit e, ir izstrādājis ļoti labus komentārus. Šī jaunā kompetence tur e, pienāk arī jauni uzdevumi, kas ir saistīti ar autortiesībām un kultūras jautājumiem. Bieži vien tiek domāts, ka kultūra un e, ekonomika ir pretstati. To gribētu noliegt un apstrīdēt. Kultūra arī ir atsevišķs sektors, kas rada darba vietas, kas uh, iedod arī savu ieguldījumu IKP, un kultūras attīstība un atbalsts ir arī atbalsts ekonomikai. Otrakārt, ja mēs vēlamies uh, piesaistīt darba ņēmējus, um, tad uh, tur, kur ir kultūra, tur arī uh, labprāt dzīvo inženieri un citu profesiju pārstāvju, mūzika, teātris, modernie mēdīji, un apmācības iespējas, tas ir ļoti svarīgs pamats, lai piesaistītu profesionāļus arī no uh, valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Treškārt, kultūra ir uh, produkts, ko cilvēki labprāt pērk. Es gribētu apgalvot, ka sabiedrība, kas visu laiku uh, Um, aizvien vairāk noveco, aizvien vairāk naudu investē kultūras piedāvājumos. Mums vajadzētu kultūru uztvert arī kā tādu saprātīgu uh, un uh, pievilcīgu piedāvājumu mūsu pilsoņiem ikdienā. Jautājums, kā aizsargāt autors, rakstniekus, um, komponistus, par eh, šo piedāvājumu izstrādāšanu. Nu, agrāk bija vienkāršāk, jo bija fragmentēti tirgi, eh, piemēram, grāmatas tika pārdotas tikai grāmatnīcās, bet tagad ir digitālā pasaule, un eh, mani dienesti tiks apvienot manā ģenerāldirektorātā, un tāpēc kopā ar jums es gribētu turpmākajos mēnešos eh, rast jaunu regulējumu eh, autortiesībām, kas sagrabā līdzsvaru starp pilsoņu interesēs, lai pilsoņi varētu arī izmantot kultūras piedāvājumus, un lai tie būtu pieejami un eh, viņi tos varētu atļauties. Un lai nebūtu tā, ka citi tos var atļauties un citi nevar. Tāpēc šeit mums, eh, mūsu priekšā ir ļoti interesants um, uzdevums, ko es aprakstīju ar šo līdzsvaru, un tāpēc uh, ar kultūras komiteju turpmākajos mēnešos pie šiem jautājumiem strādāšu. Paldies! Paldies! Paldies.